Vakardienas sanāksmes protokols visiem ir izplatīts, vai kādam ir komentāri? Nē. Tādā gadījumā uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Šodien mums ir paredzētas diskusijas ar padomu un komisiju. Mēs uzklausīsim Rumānijas prezidentūras prioritātes un došu vārdu tagad Rumānijas premjerministrei Dančils kundzei domnule președinte al parlamentului european domnule președinte al comisiei Eiropas parlamenta priekšsādātāja kungs, Eiropas komisijas priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Man ir ārkārtīgi liels gods būt šodien jūsu priekšā. Es pārstāvu Rumāniju. Esmu Rumānijas premjerministre. Mēs pārņēmām Eiropas, Eiropas Savienības prezidentūru un es gribētu izmantot šo iespēju, lai pateiktos Austrijas prezidentūrai. Tāpat arī vēlos pateikties trio partnervalstīm Somijai un Horvātijai esam ļoti labi sadarbojušies ar šīm valstīm, lai izveidotu kopīgo līdzsvaroto darba programmu nākamajiem 18 mēnešiem. Tagad es jums izklāstīšu Rumānijas prezidentūras prioritātes. Vēlos jums pastāstīt arī, kāda ir mūsu vīzija par Eiropas Savienības nākotni. Dāmas un kungi, Eiropai vienmēr ir izdevies pārvarēt dažādus šķēršļus un tikt galā ar lieliem izaicinājumiem vēsturē. Eiropas Savienības projekts tā pašreizējā formātā ir veidojies dažādu krīžu rezultātā, ko Eiropā ir nācies pieredzēt. Un šodien mēs atkal atrodamies ļoti sarežģītās krustcelēs. Bet, protams, jūs ļoti labi apzināties, ka šāda veida situācijas var izmantot un uzskatīt par iespēju jaunu sākuma veidošanai. Es vēlējos norādīt, ka mana vīzija par Rumānijas prezidentūru nākamajiem sešiem mēnešiem nav tikai formāls pienākums. Mēs esam atbildīgi par vairāk nekā 500 miljoniem Eiropas pilsoņu, kas skatās uz mums, gaidot no mums atbildi par to, kādai vajadzētu izskatīties Eiropas nākotnē. Tieši tāpēc mums vajadzētu parādīt šiem Eiropas pilsoņiem, ka Eiropas institūcijas strādā viņu labā, un jo īpaši vajadzētu parādīt, ka Eiropas institūcijas ir spējīgas radīt tādus rezultātus, kas atbilstu tam, ko Eiropas pilsoņi no tām sagaida. Es uzskatu, ka Rumānijas prezidentūras sākums būs ļoti intensīvs, jo būs jāpieņem dažādi svarīgi lēmumi. Tieši tāpēc es paļaujos uz jūsu atbalstu. Mēs cerām, ka mums izdosies pēc iespējas ātrāk pabeigt daudzus likumdošanas aktus, kas pašlaik ir izskatīšanas procesā. Ir Rumānijas prezidentūras vīzija par Eiropas nākotni balstās uz dažādām idejām, un pirmām kārtām mēs vēlamies domāt par kohēziju un par Eiropas vērtībām. Šeit ir daudz dažādu dimensiju. Mums ir vajadzīga vienotība starp dalībvalstīm, tāpat arī mums ir vajadzīga ekonomiskā un teritoriālā kohēzija. Mums ir jāmēģina arī samazināt atšķirības starp attīstību dažādās dalībvalstīs. Protams, nedrīkst aizmirst arī par sociālo kohēziju, jo tā ir ļoti būtiska, aizsargājot četras brīvības kopējā tirgū. Šī ideja par kohēziju ir horizontāla un tā ir ietvērta visās mūsu prezidentūras tematiskajās prioritātēs. Tās tiek iedalītas četrās jomās. Pirmkārtām konverģences Eiropa, drošāka Eiropa, Eiropa kā spēcīgs globāls partneris un kopējo vērtību Eiropa. Runājot par konverģences Eiropu, tas ir mūsu pirmais darbības pīlārs, uzsākot Rumānijas prezidentūru padomē. Šeit mēs vēlamies nodrošināt ekonomisku izaugsmi, sociālu attīstību un vēlamies samazināt plaisas, kas vēl ar vien pastāv. Vēlamies domāt par labāko konektivitāti un arī ilgspējīgumu. Protams, ka iekšējais tirgus ir viens no Eiropas Savienības vislabākajiem rezultātiem. Tas ir viens no mūsu galvenajiem projektiem, un tieši tāpēc Rumānijas prezidentūras svarīgākā prioritāte ir virzīt uz priekšu likumdošanas darbu kārtību attiecībā uz vienoto tirgu. Mums ir vajadzīgs struktūrēts ietvars, kas ļautu tirgum darboties bez aizķeršanās. Mums ir jādomā arī par Eiropas rūpniecības tehnoloģisko pamatu. Tas mums ļautu stimulēt konkurētspēju globālā līmenī. Vienlaicīgi mums ir jāspēj arī ģenerēt ekonomiskā izaugsme un ir jārada jaunas darba vietas. Esmu apņēmības pilni virzīt uz priekšu digitalizāciju, un tas attiecas arī uz Eiropas rūpniecības jomu. Mēs virzām uz priekšu uh, šo rūpniecību, protams, balstoties uz Igaunijas un Austrijas prezidentūru ieguldīto darbu, kurām arī tā bija prioritāte. Mēs šeit pārņemsim stafetes nūjiņu un virzīsimies uz priekšu šajā darbā, saglabājot tādu pašu intensitāti. Mēs eh, koncentrēsimies arī uz konektivitātes uzlabošanu starp austrumiem un rietumiem, dienvidiem un ziemeļiem. Mēs mēģināsim šeit nodrošināt eh, dažādus savienojumus, kas mums ļaus veicināt eh, četru brīvību īstenošanu un uzlabos arī ekonomisko konkurētspēju Eiropas Savienībā. Protams, mums ir jāuzlabo arī dzīves standārti tādās vietās, kur tie vēl nav pietiekami attīstīti. Mēs domājam arī par ilgtermiņa politiku rūpniecības jomā, bet vienlīdz svarīgi ir pieņemt regulējumu enerģētikas savienībai. Šie divi aspekti būs uh, ļoti būtiski Rumānijas prezidentūras laikā. Tagad pievērsīšos otrajam pīlāram - drošāka Eiropa. Šeit mēs saskaramies ar drošības izaicinājumiem. Tie apdraud pilsoņu drošību, un Eiropas Savienība pašlaik saskaras ar daudziem un dažādiem riskiem un apdraudējumiem, kas varētu graut mūsu vērtības un eh, sociālo līmeni mūsu atvērtajā sabiedrībā. Pasaulē, kur eh, digitalizācija virzās uz priekšu lieliem soļiem, mums ir jānodrošina labāka aizsardzība mūsu pilsoņiem virtuālajā pasaulē. Un, protams, ir jānodrošina arī Eiropas eh, Savienības aizsardzība no kiberuzbrukumiem. Tieši tāpēc drošība un kiberdrošība mums būs pati galvenā prioritāte, jeb kādos projektos, kas tiks veikt attiecībā uz informācijas sabiedrību. Kāds ļoti nozīmīgs aspekts eh, drošības jomā attiecas arī uz darbu, kas tiek veikts, lai eh, sāktu pārvaldīt eh, saskaņotāk migrācijas plūsmas un labāk aizsargāt Eiropas Savienības ārējās robežas. Protams, mums ir jācīnās pret terorismu, bet vienlaicīgi mums ir arī jāaizsargā mūsu pilsoņi virtuālajā pasaulē. Mums ir līdz ar to jāpaplašina Eiropas prokurora biroja mandāts attiecībā uz kiber uzbrukumiem. Un mums ir jāveicina arī sadarbība eh, civil un krimināla lietās. Mums ir jāroda ticami risinājumi un eh, jāmēģina rast vislabākā atbilde migrācijas izaicinājumam. Tas nozīmē, ka mums ir labāk jāsadarbojas ar tranzīta valstīm un citiem iesaistītajiem. Tagad trešais pīlārs. Eiropa kā spēcīgāks globālais partneris. Šeit mūsu vīzija ir saistīta ar to, ka esam apņēmušies globālās ārējās stratēģijas ietveros virzīt uz priekšu šo darbu. Un, ja runa par drošības kapacitāti, tad mēs vēlamies noteikti to paaugstināt. To mēs darīsim, ņemot vērā arī citas iniciatīvas šajā jomā, kas ir saistītas ar NATO. Mēs vienlaicīgi vēlamies pievērst uzmanību arī mūsu tiešajām kaimiņu valstīm. Tas nozīmē, ka mums ir jāpanāk progress paplašināšanas politikā Eiropas Savienībā. Šogad mēs svinēsim eh, Horvātijas un Austrumu partnerības desmitgadi. Tas būs ļoti svarīgs mirklis mūsu politikā. Mēs pievērsīsim īpašu uzmanību Rietumbalkānu reģionam. Bez tām mēs vēlamies arī atbalstīt Eiropas Savienības saistības starptautiskā līmenī. Šeit mēs jo īpašu uzmanību pievērsīsim tirzniecības interešu aizstāvēšanai. Mēs vēlamies modernizēt daudzpusējo tirzniecības sistēmu un mm, ekonomiskās sadarbības un brīvās tirzniecības līgumu slēgšanu. Ceturtais Rumānijas prezidentūras pīlārs saistās ar Eiropas Savienības kopējām vērtībām. Mēs vēlamies stimulēt kohēzijas politiku Eiropas Savienībā un tieši tāpēc mēs strādāsim pie tā, lai virzītu uz priekšu mūsu kopējos mērķus un principus. Vienlaicīgi mums ir jāstrādā arī pie dažāda veida problēmām, ar ko mēs vēl ar vien saskaramies Eiropas Savienībā, proti rasisms, neiecietība, ksenofobija, populisms, antisemītisms vai arī naidīgi izteikumi. Mēs vēlamies redzēt demokrātiskāku savienību, tieši tāpēc mēs iestāsimies par vienādām iespējām visiem. Mēs vēlamies, lai tas eh, notiktu pilnīgi visās dalībvalstīs. Tieši tāpēc eh, mums ir svarīgi atgūt mūsu pilsoņu uzticēšanos. Viņiem ir jānotic Eiropas projektam. Es eh, šeit pārstāvu Rumānijas pilsoņus. Rumānijas pilsoņiem Eiropas Savienība ir ļoti tuva. Tomēr viņi sajūt, ka attieksme pret viņiem nav tāda pati kā pret citiem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka viņi tiek kritizēti par kaut ko tādu, kas citās valstīs tiek uzskatīts par normālu fenomenu. Rumāņi izjūt šo nevienlīdzību, un viņi um, redz, ka tas notiek tikai tāpēc, ka viņa valsts ir izslēgta no Schengens Savienības. Es vēlētos pateikties priekšādātām Junkeram un priekšādātājiem Tajānī par viņu pausto atbalstu Rumānijas iestājai Schengenā. Es vēlētos jums sniegt dažus piemērus par savu valsti. Visi lēmumi, kas tiek pieņemti Eiropas Savienībā attiecībā uz konkrētu dalību valsti ir tādi, kas ietekmē ikvienu, jo īpaši tie ietekmē pilsoņus konkrētajā valstī, un līdz ar to tie ietekmē arī šo pilsoņu uzticēšanos Eiropas Savienībai. Pieņemēt lēmumus vajadzētu jo īpaši ņemt vērā pilsoņus, uz kuriem šie lēmumi attieksies. Mums ir jāatsakās no jebkādas nevienlīdzīgas attieksmes. Mums ir jāstiprina kopējās vērtības Eiropas Savienībā. Izglītība un kultūra ir ārkārtīgi būtiskas Eiropas nākotnē, jo īpaši te ir jādomā par katru Eiropas Savienības pilsonu atsevišķi un, protams, arī par Eiropas projektu konsolidāciju kopumā. Mums ir svarīgi rast tādus risinājumus, kas ļaus mums iesaistīt jauniešus kas um, ieinteresēs Eiropas jauniešus un ļaus viņiem būvēt spēcīgu Eiropu nākotnē. Dāmas un kungi, mēs visi, protams, ar nepacietību gaidām Lielbritānijas valdības lēmumu. Un, protams, kā Brexits Rumānijas prezidentūrai būs ļoti svarīga mm, prioritāte. Mēs atgriezīsimies pie eh, šī vēsturiskā brīža Eiropas Savienībā, bet mums vajag arī mācīties no šīs situācijas. Mūsu lielā transnacionālā demokrātija maijā pieredzēs kārtējās vēlēšanas. Mums būs jāievēl jauni Eiropas parlamenta deputāti. Šī ir iespēja tiem, kas tic Eiropai, izveidot tādu savienību, kas būtu skaidri balstīta uz tās dibināšanas principiem. Es ticu spēcīgai un vienotai Eiropai. Eiropai, kas pildītu savas saistības pret pilsoņiem un pārējo pasauli. Es ticu tādai Eiropai, kas varētu būt pat vēl eiropeiskāka un kas iestātos par patiesām Eiropas vērtībām, kas būtu iedvesmas avots tās pilsoņiem un ļautu pilsoņiem lepoties par to, ka tie pieder šai kopējai Eiropas telpai. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas risinājums gan ekonomiskā, gan sociālā nozīmē Eiropiešiem ir ļoti svarīgs. Tagad dodu vārdu Eiropas komisijas vicepriekšādātājam Andrisam Ansipam. You, Paldies, priekšādātāji! godājumā premjerministres kundze, godājumie Eiropas parlamenta deputāti. Es izteikšos eh, priekšādātāja Junkera vārdā, un man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit jūsu vidū, eh, uzrunājot jūs saistībā ar pirmo eh, Rum Rumānijas prezidentūru. Rumānija, tāpat kā Igaunija un arī citas valstis, pagājuši gadu svinēja savu simtgadi. Tas ir bijis laiks, kas ļāva mums visiem atcerēties nākotni un arī priecāties par to, cik tālu mēs esam nokļuvuši šajā laikā. Rumānija ir paveikusi daudz. Tā pašlaik ir savā īstajā vietā, Eiropas sirdī. Un domāju, ka šo progresu Rumānijas prezidentūra ļoti labi simbolē. Nākamajos sešos mēnešos Rumānija būs eh, vadošā valsts Eiropas eh, Savienībā un tā ļaus eh, mums virzīt uz priekšu mūsu kopējo projektu. Pagājušajā nedēļā biju Bukarestē kopā ar citiem Eiropas komisijas kolēģiem. Mēs piedalījāmies sagatavošanās darbos un kopā ar Rumāņiem arī priecājāmies par šo notikumu. Prezidentūra ir arī liela atbildība, jo īpaši šādā tik svarīgā laikā, kad notiek ļoti lielas pārmaiņas. Priekšsēdētājs Junkers vairāk kārti norādījis, ka Eiropas komisija ir jūsu rīcībā un tā ir gatava atbalstīt jūs pie ikatra soļa, ko jūs veiksiet. Mēs strādāsim kopā ar visām institūcijām un iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu, ka nākamie seši mēneši būtu produktīvi veiksmīgi un ļautu mums kļūt vēl vienotākiem un solidārākiem. Bet eh, jums ir jāsaprot, ka mēs mm, būsim atkarīgi arī no jums. Mēs eh, ceram, ka jūs būsiet stabili un ka spēsiet veidot eh, tiltus un kompromisus gan Eiropā, gan arī pie sevis mājās. Es uzskatu, ka ikviena veiksmīga prezidentūra pirmām kārtām ir atkarīga no nacionālās vienotības un politiskā konsensa. Vienotība pašā valstī ļaus Eiropai virzīties uz priekšu. Rumānija, protams, apzinās vienotības spēku vairāk nekā jebkura cita valsts. Tad, kad Rumānija vēlējās iestāties Eiropas Savienībā, Visa valsts kopā darīja visu, lai izpildītu iestāšanās kritērijus. Šeit nebija runa tikai par ķeksīšu vilkšanu. Te bija runa par to, ka valsts kopīgi virzījās uz priekšu, lai sasniegtu mērķi izveidot jaunu demokrātiju, kas balstās uz kopējām vērtībām. Šīs vērtības - brīvība, demokrātija, tiesiskums ir tās, par kurām valsts cīnījās. Šīs vērtības eh, nekādā gadījumā nedrīkst pavājināt vai kaut kādā veidā apšaubīt kaut kur Eiropā. Mēs esam pārliecināti, ka tuvākajos sešos mēnešos un arī pēc tam uh, tas nekad nenotiks. Godāmie kolēģi, uh, Es sākumā norādīju, ka prezidentūra ir ļoti liela atbildība. Atbildība daudz ko darīt Eiropas pilsoņu vārdā. Tieši tas būs Rumānijas uzdevums nākamajos sešos mēnešos. Šīs uzdevums būs ļoti sarežģīts, jo komisija ir iesniegusi 242 priekšlikumus, par kuriem koplikumdevējiem vēl ir jāvienojās. Tāpat laika nebūs daudz jo būs jāmēģina panākt, lai pēc iespējas vairāk eh, priekšlikumu tiktu izpildīti, tāpēc, ka jau 18. aprīlī sāksies vēlēšanu kampaņa Eiropas eh, parlamenta vēlēšanām. Daudzi no šiem 242 priekšlikumiem ir ārkārtīgi svarīgi. Te runa par gatavību Brexitam, par eh, patvēruma un migrācijas politiku jomā, par ko es esmu atbildīgs, um, digitālais vienotais tirgus, uh, vēl ar vien ir daudz priekšlikumu, kas nav uh, pieņemti. Šie priekšlikumi ļautu mums uh, ievērojami izmainīt Eiropiešu dzīvi. Šeit ir runa piemēram par to, ka ir jā, jāvienkāršo tirdzniecība pāri robežām. Tāpat arī te ir runa par e-privātumu un par um, aizsardzība no kiberuzbrukumiem. Mums ir jānodrošina noteikumi, kas būtu atbilstīgi 21. gadsimtam. Uz kārts ir likts ļoti daudz, tie runa gan par digitālo pasauli, gan arī par citām jomām, un jo īpaši tas ir svarīgi, ja mēs vēlamies panākt reālu progresu pie nākamā ilgtermiņa budžeta Eiropas Savienībā. Šeit nav runa par kaut kādiem skaitļiem vai cipariem aiz komata. Te ir runa par to, kādu Eiropu mēs vēlamies rītdien redzēt. Tā ir mūsu nākotne skaitļu izteiksmē. Te ir runa par to, ka mums ir jāparāda Eiropiešiem, ka Savienība ir gatava uh, ņemt likteni savās rokās. Tad, kad uh, valstu un valdību vadītāji tiksies Sibiju 9. maijā, mums vajadzētu Eiropiešiem parādīt perspektīvu nākotnē proti mums ir jākļūst par suverēnāku un solidārāku savienību. Uzskatu, ka Eiropiešiem tā būtu vislabākā ziņa pavisam īsu brīdi pirms vēlēšanām. Es uzskatu, ka jo īpaši tas ir svarīgi tiem, kas balsos pirmo reizi. Vienalga, vai viņi atrodas austrumos vai rietumos, ziemeļos vai dienvidos, uh, Šie jaunieši ir ļoti līdzīgi. Viņi gaida tādu spožāku un labāku nākotni sev, un viņi cer, ka Eiropas Savienība spēs mm, elpot ar abām plaušām, gan austrumos, gan rietumos, un pārstāvēs daudzus un dažādus pilsoņus. Eiropai ir jābūt tuvākai šiem jauniešiem, un lai jaunieši noticētu, ka Eiropa tiem spēj dot labus rezultātus. Šādi ir Rumānijas prezidentūras uzdevumi. Mēs visi jums palīdzēsim, lai jūs varētu šos mērķus sasniegt. Paldies! Thank you very much, Mr. Vice. Lielas paldies, vicepriekšsēdētāj kungs. Tagad pievērsīsimies eh, pārstāvju runām no parlamenta grupām. Sākumā vārds Toļojana kungam no ETP. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgi sveicu jūs, premjerministrs kundze, mūsu Eiropas parlamentā. Eiropas Savienības padomas prezidentūra. Jūs tagad esat uzņēmusies kā valsts šo prezidentūras vadīšanu un novēlam jums panākums un uh, paužam vislielāko atbalstu. Padomus, padomē pie sarunu galda atrodas ļoti daudz dažādu sarežģītu jautājumu - migrācija, mobilitāte, vairāk kā 40 ziņojumi, kas ir saistīti uh, ar daudzgadu finanšu schēmu no 2021. līdz 2027. gadam, kā arī vēl daudz citas tēmas. Šīs sarunas noteikti ietekmēs arī Eiropas Savienības nākotni turpmākajos gados. Premjerministrs Kundze, jums ir zināms tas, ka jums ir vēl daudz jaunu ministru, kuriem trūkst uh, ilgadīgas pieredzes sarunu vešanā ar Eiropas Savienības institūcijām. Tādēļ es vēlos jūs aicināt šos ministrus ņemt vērā to ekspertu viedokļus, kuri ļoti labi pārzina šos dosjē, kur, pie kuriem ir jāstrādā. Jūs pareizi izteicāties, paužot savas bažas un norādot uz to, ka austrumu partneru valstis nedrīkst tikt nostumtas malā vai apietas. Rumānija nepiedar Schengenas zonai, kā arī Eirozonai. Turklāt eh, mūsu valsts šādējādi nav pilnvērtīgi integrēta Eiropas Savienībā. Mūsu prezidentūra uh, parāda to, ka esam gatavi pievienoties Schengen zonai, taču ar to nepietiek. Kā premjerministra e, jums ir e, jāizrāda atbildība attiecībā pret visu Rumānijas valsti, pret Rumāņu uzņēmumiem. Jums pēc iespējas ātrāk ir jārunā ar Nīderlandes un Francijas e, prezidentiem, ar Vācijas bundeskancleru, Austrijas kancleru. Uh, lai veicinātu un sagatavotu Rumānijas pievienošanos eh, Schengen zonai. Jums vajadzētu uzstāties Nīderlandē parlamentā. Taču nevajadzētu iesaistīt Rumānijas parlamenta pārstāvis, jo viņi vidū uzticēšanās jums nav pārāk liela. Jūs minējāt, ka vēlties sagatavot rīcības plānu pievienošanās eh, darbam, eh, to solījāt, eh, bet 2018. gads jau ir pagājis, šis plāns vēl nav pieejams, tādēļ vēlētos pēc iespējas ātrāk redzēt šī jūsu solījuma rezultātus. Novēlu jums vislielākos panākums prezidentūras laikā. Paldies! Paldies! Tagad sociāldemokrāta vārdā Būman kungs lūdzu. Godāto premjerministru kundzi Violika, sveicu tevi Eiropas parlamentā, tāpat arī sveicu uzsākot uh, pirmo Rumānijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Mēs visi augstu novērtējam jūsu personīgos ieguldījumus uh, Eiropas Savienībā, kā bijušais kolēģis piedzīvoja jūs kā ļoti apņēmības pilnu Eiropieti un redzam labu pamatu ļoti labai sadarbībai šīs prezidentūras laikā. Protams, ņemot vērā arī visus uzdevumus, kurus minējāt, ar kuriem Mums būs jāstrādā un ļoti nopietno situāciju ļoti daudzās politikas jomās. Es ar ļoti lielu uzmanību uzklausīju jūsu runu. Jā, jums ir taisnība. Sociālā kohēzija, reģionālā kohēzija ir ļoti nozīmīgs pārobežu jautājums. Jūsu ideja veidot jaunu Eiropas konverģences veidu ir pamats visam tam, par ko mums ir jāstrādā. Un šīs pēdējās stundas uh, liecina, cik uh, sarežģīta situācija ir Londonā un cik daudz darba būs jāpaveic neatkarīgi no tā, kāds būs šodienas lēmums. Startautiskie finanšu tirgi, nodokļu jautājumi pie visiem šiem jautājumiem mums ir jāstrādā, jātiek ar to galā, tāpat arī migrācijas jautājums ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem šeit vēlos jūs uh, apsveikt un godināt, jo jūs Ziemassvētku laikā pieņēmāt lēmumu pievienoties tiem, kas vēlas palīdzēt risināt situāciju vidusjūrā, glābt dzīvības, nevis vienkārši novērsties un ignorēt šo situāciju un pievienoties tiem, kas ir ignoranti. Taču vēlos norādīt arī uz to, ka mums ir problēmas, par kurām mums ir jārunā. Jā, ir tādas lietas, kas mūs uh, rada raizes. Ļoti daudz, kur ir jāveic reformas Rumānijas tieslietu sistēmā, ir jācīnās pret korupciju. Ja modernajā Eiropā ir tāda situācija, kur vienā valstī slepeni dienesti var ietekmēt tiesiskumu un prokuratūru, tad to mēs nevaram akceptēt, dāmas un kungi. Es šo šeit skaidri pieminu, taču man vajadzētu to pieminēt runāt ar jūsu prezidentu, kurš ir atbildīgs par šiem slependienestiem. Tādējādi es varu piekrist komisijas teiktajam un teikt, ka jā, vienotība ir jauka lieta, taču mums lietas ir jāsauc skaidros vārdos un jārisina uz vietas, tur, kur tas notiek. Ja jūsu valstī Es runāju par tām lietām, kas tiek atrisinātas aiz muguras, uh, un par tām nerunā, un es tā nevaru strādāt. Tātad, ja jūsu valstī notika pārkāpumi pret nevainīgiem cilvēkiem jūsu tieslietu sistēmas ietvaros, tad pret to ir jācīnās un nevar vienkārši uh, pieņemt kaut kādu vispārīgu atbildi, sametot labo un ļauno vienā katlā, tas nav labs pamatojums. Jums ir jārada tiesiskums. Es zinu, ka jūs to vēlties, un es vēlos jūs tiešām uzmundrināt, rīkojieties, dariet tā, jo tādējādi tas eh, radīs tikai godu jums, jūsu prezidentūrai un arī Eiropu jūs atbalstīsiet, ja tā darīsiet. Tiesiskums ir Eiropas uh, kopienu panākums, kas aizsargā cilvēks, kas nodrošina brīvības pret valsti un iznīcina patvaļību. Tas attiecas uz pilnīgi visiem. Mēs sociāldemokrāti to zinām, jo pirms 150 gadiem par to iestājāmies un turpinam iestāties par to katru reizi, katrā vietā, kas kur tas tiek apstrādāts. Taču tiesiskuma valsts nav tāda runga, ar kuru var kauties katrā politiskajā cīniņā. Mums ir jāievēro tiesiskums visu politisko spektra ietveros. Premjerministrs kundze, jūs esat ļoti drosmīga sieviete, es to zinu. Jūsu reforma vilnis var būt lielisks izaicinājums turpmākajiem sešiem mēnešiem. Uh, lieliskai sadarbībai. Un es vēlos eh, vērsties pie visiem tiem, kas vienmēr visu zina, jo īpaši Eiropas Tautas partijas konkurenti. Ja tagad eksistē tāda valsts, kurā tiek slēgtas universitātes, kas nav noticis kopš fasišanu laikiem. Ja ir tāda valsts, kur tiek apdraudētas žurnālistu tiesības, nav brīvas iespējas izteikties, nu tad mums ir jānotīra mūsu pašu pagāms. Jūs nespējat uzdrošināties pateikt Orbāna kungam šos patiesos vārdus. Jums pašiem ir jātiek galā ar saviem atbildību. Tas ir skaidri jāpasaka. Es jau par to runāju arī ar Junkeru kungu, un viņš arī ir attiecīgi rīkojas, bet es uzskatīju, ka man arī šeit tas ir jāpasaka. Paldies! Paldies. Nākamais runātājs no Eiropas konservatīvā reformistu grupas Stīvens Skundze lūdzu. ko tādo priekšstādā kungs, kolēģi, dāmas un kungi, premjerministrs kundze. Sākumā vēlos paust uh, silts apsveikumu vārdus Rumānijas prezidentūrai. Seši mēneši ir ļoti īs laiks, lai īstenot debatas un sarunas, un šī iemesla dēļ ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai mēs visi strādātu vienā virzienā un sastrādoties ar sastrādāties arī ar nākamajām divām prezidentūrām. Rumānijas eh, prezidentūras laikā Eiropas Savienības eh, paplašināšanās būs viens no galvenajiem jautājumiem. Pirmo reizi pēc daudziem gadiem, kopš 2018. gada, mēs runājam par paplašināšanās ambīcijām. Ja tiks īstenotas eh, nepieciešamās reformas, tad ir sešas uh, valstis no Balkānu reģiona, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai 2025. gadā. Taču sākumā būtu labi, ja Eiropas Savienība savest kārtībā pati savu veselību. Šeit es runāju par Brexitu, par Eiropas pilsoņu pieaugošo neapmierinātību ar atvērto robežu, migrācijas politiku. Mums nelegālās migrācijas jautājuma risināšana ir prioritāte. Es vēlētos aicinātu pievērsties Austrālijas modelim, kas veids profilaktisku darbu, lai novērš šādas nelegālas migrācijas pasākumus. Liels paldies! Paldies! Tagad Aldas grupas vārdā Ferhofštad kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, premjerministrs kundze. Rumānija uzņemas uh, Eiropas Savienības padomus prezidentūru ļoti sarežģītā laikā. Mums ir palicis mazliet laika līdz parlamenta vēlēšanām. Šeit ir sagatavoja rak, sarakstiņu. Mobilitātes pakotne, banku savienība, Dublīna sistēmas trešā reforma pakete, daudzgadu finanšu schēma un vēl arī septītā panta procedūras. Viena pret Polijas valdību un otra, kuru uzsāka šis parlaments pret Orbānu kungu. Uh, man jāatzīst, ka jums darba tiešām ir ļoti daudz. Un viena lieta jūsu valdības sakarā ir tāda, ka ceru, ka nebūs vēl trešais septītā panta procedūras gadījums, gadījums pret Rumānijas valdību, jo man ir jāatzīst, ka mans iespējas ir radies tāds, ka jūs esat, eh, nesat pārāk tālu no šīs situācijas. Vienkārši uh, turpinot ignorēt Venecijas komisijas uh, atzinumu par uh, dažiem tiesli, tiesu aktiem, par kuriem notiek diskusijas uh, Rumānijas parlamentā. Un pagājušo reizi šeit kopā ar vairākiem kolēģiem es viesojos eh, Bukarestē un tikos ar jūsu parlamenta spīkeri, kurš aizstāvējuši jūsu tiesību aktus un jūsu attieksmi, apgalvoja, ka tiesiskums ir subsidaritāts jautājums. Nu, man jums ir jāpasaka, ka ir ļoti daudzas lietas Eiropas Savienībā, kas attiec subsidaritāti, taču tas nekādā gadījumā neatiec uz tiesiskumu. Tiesiskums nav subsidiaritāts jautājums Eiropas Savienībā. Un man jums jāapstāst, ka to pašu apgalvoja arī tajā pašā dienā pret Terečānu kungu, kurš man apsolīja, ka jūsu valdība jūsu vairākuma abas uh, partijas grozīs šos likuma priekšlikumus un pilnībā ievēros Venecijas komisijas atzinumus. Turklāt viņš ne tikai man piekrita, ka Venecijas komisija sagatavos otro atzinumu pēc tam, kad tiks veikti grozījumi par šiem priekšlikumiem. Tie tiks tad nosūtīti atpakaļ uz Venecijas komisiju, lai atjaunotu jurisdikciju, eh, grozītu kriminālo kodeksu, kriminālu procedurālo kodeksu un NVO saistītiem jautājumiem. Man jums atklāti jāpasaka, kopš mēs visi tikāmies arī ar Bulmanu kungu un citiem Bukarestē, neviens no šiem solījumiem nav ticis ievērots. Tieši pretēji, jūsu valdība turpina sekot slikto citu valdību praksē, kā Orbāna un Kačinska, Turklāt es gribu jums uh, uzdot jautājumu, vai tā ir taisnība. Es izlasīju presē, ka jums ir plāns uh, akceptēt tādu plānu, kas piešķirtu amnestiju korupcijas gadījumos, proti lielās zīvis tiks nogādātas drošībā no tiesu varas. Šajās debatēs vēlos jums pateikt vienu lietu. Ja tas tiešām ir taisnība, tad mana grupa, visa mana ģimene neatbalstīs jūs uh, vēlēšanu procesā. Mēs kopā ar skaidriem demokrātiskiem spēkiem gribam, lai korupcija apstātos, lai valstī valdītu uh, tīrība un slependienas vairs nevarētu valdīt. Un tā nav kritika pret jūsu valsti vai jūsu valsts pilsoņiem, tā ir kritika pret tāda veida praksi, kur šobrīd īsteno jūsu politiskais vairākums. Un es domāju, ka es varu paust šādu kritiku pret šāda veida praksi. Es esmu goda pilsonis Rumānijas republikā. Tu šo pilsonību man piešķīra 2001. gadā pēc tam, kad es Eiropā domē, kur neviens to man pat neprasīja, es aizstāvēju Rumānijas intereses saistībā ar Nīcas līgumiem, jo pārējās valstis uzskatīja, ka būtu lieliska ideja, ja Rumānijas uh, valsts uh, nesaņemtu līdzvērtīgas ties, balsošanas tiesības, jo tā ir kaut kāda Austrum Eiropas valsts. Un mums izdevās panākt šeit pareizo lietu Rumānijas republikai tās pašas balsošanas tiesības kā visām citām. Tas attiecas uz arī uz pievienošanos Eiropas Savienībai un Schengenai. Neustveriet to kā kritiku. Uh, Jums ir jāiestājas šajā cienā, jums ir jābūt reālai savas valsts premjerministrei, jātiek galā ar šo pagātnes haosu, un jūs nedrīkstat vienkārši pakļauties pašreizējiem destruktīvajiem spēkiem. Paldies! Devierdi. Paldies! Tagad Kelleras kundze. Liels paldies! Prezidentūra. Tas ir laiks, kurā valsts var uzmirdzēt, parādīt savas spējas diplomātijā, parādīt savas spējas pārunveikšanā, vai kā tā spēja panākt rezultātu un debatēt. Un tas ir ļoti būtisks tāds laiks valstī, bet prezidentūra ir arī laiks, kad daudz labāk fokusā nonāk pati valsts un tā eh, nonāk tā kā mazliet uz skatuves. Rumānijas tauta ir atbrīvojusies no diktatūras pirms 32 gadiem. Valsts ir iestājusies Eiropas Savienībā, ir uzlabojusies cīņa pret korupciju, Un Rumānijas tauta var būt lepna par sasniegto. Un šobrīd mēs redzam, ka tūkstoši cilvēku iziet ielās Rumānijā, lai iestātos par pilsoņu brīvībām, bet valdība šķiet nedzird viņus un ir izteiktas prasības labas pārvaldības, par labu pārvaldību Un šobrīd var redzēt, ka valdība cenšas mainīt likumus, kas ļauj šādas protesta akcijas veikt. Jums joprojām ir laiks kļūt par valsti, uz ko mēs varam raudzīties kā uz paraugu, bet laiks nestāv uz vietas. Uh, Mēs redzam, ka šobrīd diskusijas ir par Brexitu, drīz būs Eiropas parlamenta vēlēšanas, maijā notiks samits, un lai tas notiktu sekmīgi, mums ir jābūt skaidrībā, ko mēs darīsim ļoti nozīmīgos jautājumos Eiropas Savienībā, kā uzlabot sociālo tiesību situāciju kā pārvarēt uh, vēršanos pret likumu spēku un taisnīgumu vairākās valstīs, ko darīt ar um, vides klimata pārmaiņām. Es ceru, ka mēs piedzīvosim jūsu vadībā patīkamus pārsteigumus. Paldies! Goja vārdā Silikiotis kungs, paldies! Godātā premjerministras kundze, es priecājos, ka esat parlamentā. Eiropas um, Rumānijas prezidentūra ir šobrīd laikā, kad tai ir jāspēj reaģēt uz krīzes sekām. Un um, ir ļoti daudz nozīmīgu uzdevumu arī pašā valstī. Ir jāpārvar jauniešu bezdarbs, jāuzlabo cilvēku labklājība. Un um, mēs Eh, zinām arī, ka arvien lielāks pensionāru skaits Eiropas Savienībā nonāk nabadzībā. Jaunākie dati rāda, ka viens no septiņiem pensionāriem dzīvo nabadzībā. Mūsu uzdevums joprojām ir atjaunot cilvēku uzticēšanos Eiropas Savienībai un nedrīkst arī aizmirst, ka jācīnās pret liberālo kapitālismu, kas ir pamatā ļoti daudzām nelaimēm. Tas nozīmē, ka arī budžeta plānošana, budžeta disciplīna ir jāievēro, un progresīvie spēki Eiropas parlamentā vēlas stiprināt sociālo politiku, attīstīt sociālo dialogu. Tas ir uzdevums, kas, ar ko ir jātiek galā. Ir vajadzīgs sociālais pīlārs, kas būtu orientēts uz situācijas uzlabošanu sabiedrībās, bet šobrīd mēs esam dzirdējuši tikai tukšus solījumus. Ir vajadzīgas investīcijas reālajā ekonomikā, lai nostiprinātu kohēziju, lai cilvēki dzīvotu labāk, netik nabadzīgi. Un Par to visu jādomā arī veidojot finansiālo ietvaru. Par to visu, ar to visu jums būs jāstrādā jūsu prezidentūrā. Ir jāveido labas, kvalitatīvas, labi apmaksātas darba vietas. Bez tam dalību valstīm ir jāspēj reaģēt uz migrācijas krīzi un neiedomāties, ka Eiropa var sevi uzskatīt par cietoksni. Un runājot par Turciju, stiprinot attiecības ar Turciju, ir jāaicina valsts ne, neuz, nepasliktināt situāciju un uh, attiecībā uz Kipru. Paksas kungs lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Ekonomikas pieaugums Eiropā, labākas, tādas stabilākas kopējās vērtības, uh, Tie visi ir jautājumi, par kuriem mēs runājam jau daudzus gadus. Vai jūs piekritīsiet, eh, premjerministres kundze, ka šodien galvenais ir sameklēt atbildi uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, kāpēc Eiropas Savienības unifikācijas vietā ir nākušas tāda sašķeltība interesēs? Uh, Un kāpēc miljoniem angļu vai apvienotās karalists pilsoņu balsoja par Brexitu? Ko mēs varam darīt, lai vācieši un franči nepieņemtu līdz, nesāktu domāt līdzīgā virzienā? Premjerministrs kundze, mēs nevaram sameklēt atbildes uz šiem jautājumiem. Eiropas Savienībai ir jāspēj mainīties. Paldies! Maier kungs, paldies priekšēdētāji, godātā ministru prezidente. Klausoties debatēs, savādi ir dzirdēt, ka sociālistiska valdība uh, vēlas nodarboties ar robežu aizsardzības jautājumiem un migrāciju. To es vērtēju ļoti nozīmīgi, kā ļoti nozīmīgu ieceri bet no Bulmaņa kunga es esmu pārsteigts par šo tādu kā pretuzbrukumu. Tagad jums ir prezidentūras laiks, un es novēlu jums sekmes. Jūs mums būs jātiek galā ar grūtiem uzdevumiem. Mēs eh, nu, jau kolēģi uzskaitīja par, ar ko jums būs jāstrādā. Es ļoti augstu vērtēju Rumāniju, bet šaubos, vai jūsu valdība spēs tā sekmīgi darboties eh, prezidentūras laikā. Jūs esat jau trešā valdības vadītāja šajā sasaukumā. Un es pozitīvi vērtēju arī jūsu izmaiņas likumdošanā pret korupciju. Paldies! La parola all'onorevole Ivana non iscritto. Tagad vārds uh, Ivana kungam no pie grupām nepiedarošiem deputātiem. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, mēs jau mm, dzirdējām daudz uzstāšanās ar uh, kritiskiem vārdiem un vārdiem ar pamatojumiem, bet es domāju, ka šī prezidentūra būs panākumiem bagāta. Esmu pārliecināts, ka Rumānijas eh, prezidentūrai izdosies eh, labs darbs. Un šobrīd Eiropas Savienība piedzīvo sarežģītu posmu. Viss, ko mēs runājam šeit, ir eh, jāņem vērā, bet varat reiķināties ar visu manu atbalstu, cik nu tas būs iespējams, bet vēlētos īpaši pieminēt divus svarīgus tematus. Trīs ceturdaļas no Eiropas Savienības dalību valstīm arvien vairāk izmanto tādu modernizētu verdzības formu, ka cilvēkiem tiek liektas viņu tiesības. Nav runa tikai par Rumāniju. Trīs ceturdaļas valstu saskarās ar um, šādām tendencēm. 170 tūkstoši pilsoņi cieta no šīs modernās verdzības. Ir tik daudz svarīgi temati. Jūs runājāt par uh, vienlīdzīgu attieksmi, korupcijas tiešā, netiešā ietekme varētu sasniegt um, tūkstots. Uh, miljonu. Un, protams, ka e, Rumānija ar to saskarās. Mums ir 40 miljardu mm, e, apjomā aplēsta korupcijas ietekme. Itālijā 200 miljoni aptuveni katru gadu, kas tiek zaudēti korupcijas dēļ. Tātad um, tūkstošiem miljārdu, kas uh, tiek zaudēti, kurus varētu izmantot šajā kohēzijā. Un es domāju, ka prezidentūrai tas varētu būt gan svarīgs temats. Priekšsādātāji, es aicinu visus kolēģus ievērot uh, runas laiku. Mēs esam ļoti iekavējušies. Tagad Nākamā runātāja Šūicas kundze. Paldies. Um, priekšsēdētājs priecājos par to, ka Rumānijas prezidentūras uh, pārstāvi šodien ieradušies. Es priecājos par to, ka uzņematies jaunie prezidentūru.